ko jūs veltījāt mums šo pēcpusdienu. Dārgie kolēģi, tagad būs komisijas vicepriekšsēdētājas paskaidrojumi par ANO cilvēku tiesību padomas sanāksmi Ženēvā no 1. līdz 26. martam. Tagad padomas vārdā. Ir šūraši. Uzklausīsim padomus pārstāvu, bet, eh, nu, tagad eh, kāda neliela pauzīte, lai visi paspēj sasēsties savās vietās. Divas minūtes. Sorry, Benova, Benovs kundze, vai jūs gribējāt lūgt vārdu? Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνω. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις... Dāmas un kungi, saskaņā ar darba kārtību sekos padoms un komisijas paziņojumi par ANO cilvēktiesību padomas sanāksmi Ženēvā no 1. līdz 26. martam. Sanāksme notiks šodien. Tagad uzstāsies Lopes Garīgo kungs padoms vārdā lūdzu. Gracias, señor presidente. Lielas paldies, priekšsādātāji! Eiropas Savienība šobrīd gatavojas Ženēvas sanāksmē. Tur tiksies Eiropas Savienības valsts, trešās valsts, lai līdzdarbotos ANO cilvēktiesību padomas sanāksmē. Tas ir fórums, kur apspriežam cilvēktiesību situāciju visā pasaulē, visos pasaules nostūros, un apspriežam arī starptautiskās sabiedrības centienus šo cilvēktiesību aizsardzībā. Nu, tie, tāds ir, tās arī ir galvenās rakstur, raksturojošās lietas, kas, pie, kas ir saistības ar šo ANO cilvēktiesību padomu sanāksmi padomas prezidentūra savu lomu šai ziņā uztvērus ļoti nopietni. Mēs gatavojamies šai sanāksmai, jo izaicinājumi, ar ko sastapamies cilvēktiesību aizsardzības jomā Eiropas Savienībā, ir jārisina. Par tiem domājam tagad, gatavojoties sanāksmē Ženēvā tai šai darbā iestaisīsies arī Spānijas valdības premjera vietniece, un, protams, arī visa Eiropas Savienības ierēģi ir iesaistīti sagatavošanās darbiem šai konferencei. Tā būs jau 13. cilvēktiesību padomas sanāksme, un Eiropas Savienība aktīvi iedarb, iesaistīsies šīs padomas darbā. Mēs aizsargāsim Eiropas Savienības nostāju jautājumos kas mums īpaši svarīgi, kas īpaši svarīgi daudzām mūsu dalību valstīm. Papildus nacionālām iniciatīvām Eiropas Savienība iesniegs arī rezolūcijas. Mēs uzskatām, ka šai padomē jāizmanto zinām instrumenti, lai aizsargātu cilvēku tiesības, lai reaģētu uz nopietniem cilvēku tiesību pārkāpumiem un tāpēc ir nepieciešams piešķirt asvišķām valstīm arī zināmus mandātus, kā piemēram attiecībā uz Mjanmu, Ziemēļu Koreju. Mēs gatavosim šīs rezolūcijas par konkrētiem problēmu jautājumiem. Vēlamies dot mandātu ANO rīcībai konkrētajās valstīs, tā kā tas, piemēram, attiec arī uz Demokrātisko Kongo republiku. Tas ir ANO cilvēktiesību padomas kompetencē, un viņiem ir šie darbi attiecīgi arī jādara, lai saglabātu uzticēšanos. Darba kārt, sanāksmes darba kārtībā būs arī uh, citi punkti. Sanāksme sāksies jau pavisam drīz, un galvenie punkti tika pieminēti jau šovakar, piemēram, par uh, gāzu un Goldstone ziņojumu tiks spriests. Eiropas Savienību. Šo, eh, Eiropas parlaments apspriedīs šo jautājumu arī vēlāk šo pēcpusdienu. Domājam, ka šis ziņojums, Goldstone ziņojums, dod būtisku pamatu tālākam darbam. Mēs domājam, ka jāizteno būtiska nopietna izmeklēšana cilvēktiesību pārkāpumos eh, un starptautisko cilvēktiesību aizsardzības normu pārkāpumos. Un visbeidzot gribētu atsaukties uz jautāju, pieminēt jautājumu par to, kā varētu tikt reformēts šis padomas darbs. Darbs pie reformām tiks īstenots lielākoties 2011. gadā, un ar šo reformu palīdzību mēs vēlamies panākt to, ka Eiropas uh, Savienība var izstrādāt skaidru stratēģiju lai mēs varam ieņemt tādu nostāju, kas ļautu mums aktīvi līdzdarboties cilvēktiesību padomē un nesargāt cilvēktiesības. Jebkurā gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienība vienmēr turpinās uzstāt uz šīs augstā bēgļu komisāra amata uh, objektivitāti un neskarību. Mums jāpār, jāpārliecinās, ka arī NVO turpinī, tiek turpināt iesaistīt šajos darbos. Mums jāpārliecinās arī par to, ka ANO spēja izšķirošā veidā iejaukties cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos. Mums jāļauj šai padomei sniegt eh, zināms, eh, zināms pilnvars arī valstīm, kurās šādi cilvēktiesību pārkāpumi norisinās Eiropas uh, Savienībai ir jā, jādarbojas līdz ar ANO un jādomā par cilvēktiesību aizsardzību visā pasaulē. Šie jautājumi tiks iekļaut ārējās rīcības kontekstā Eiropas Savienības ietvaros. Mēs darbosimies mūsu augstās pārstāvis vadībā un darbs cerams līdz ar to būs daudz skaidrāks, redzamāks, koncentrētāks. Un mēs šādā veidā dosim savu ieguldījumu ANO cilvēktiesību padomas sanāksmē. Vēlamies, lai šīs padomas darbs kļūtu redzamāks, lai arī Eiropas Savienības darbs kļūtu redzamāks, it īpaši šajā pārejas periodā. Eiropas Savienība manas prezidentūras vadībā šobrīd dara visu iespējamo, lai dotu pēc iespējas lielāku ieguldījumu ANO cilvēktiesību padomas darbā. Paldies, priekšsādātāji. Paldies. Turpin priekšsādātājs. Vēlējos jūs uh, apsveikt pirmo reizi uzstājoties plenārsēdē Gergiejas kundze un novēl jums panākums darbā. Tagad dod jums vārdu komisijas vārdā, lūdzu. Thank you very much for this. Uh... Paldies. Liels paldies par šiem sagaidīšanas vārdiem un domāju, ka ir ļoti atbilstīgi, ka esmu šodien šeit un pirmo reizi un runāju tieši par cilvēktiesību aizsardzību, kas lielā mērā izteikti iedars mana, manā portveļu kompetencēs. Priekšādātāja kungs, godātie parlamenta deputāte, komisija lielā mērā atbalsta Spānijas prezidentūras pārstāvi pausto un gribu papildus pieminēt vēl tikai pāris komentārus attiecībā uz prioritātēm, ko esam noteikuši attiecībā uz šo cilvēktiesību padomu sanāksmu, kā Eiropas Savienība šīs prioritātes sakārtos. Pirmām kārtām gribu runāt par Latīņamerikas valstu uh, kombināt e, grupējumu, kas strādā šobrīd pie konvencijas par bērnu tiesībām, un mēs cenšamies konkrēti pievērsties cīņai pret seksuālo vardarbību, kas tiek vērsta pret bērniem. Komisija ir ļoti nobežījusies par to, ka ir palielinājusies šāda veida vardarbība konfliktu zonās un krīzes situācijā laikā, un šāda veida rīcība visvairāk skar tieši nesargātākās grupas, respektīvi bērnus. Saskaņā ar Eiropas Savienības vienošanos par humanās palīdzības sniešanu centīsimies vēlamies nodar, nodrošināt to, ka rezolūcijā tas arī tiek attiecīgi pieminēts un izklāstīts. Eiropas Savienība arī aktīvi līdzdarbosies panelī par to cilvēku, to cilvēku tiesībām, kam ir invaliditāte. Pastāv skaidra saikne starp mūsu iekšējo politiku un šo darbu, jo drīz vien mēs noslēgsim ar iestāšanās procesu, pievienošanās procesu Eiropas Savienības ko, eh, ANO konferencē par, eh, konvencijai par cilvēkiem ar invaliditāti tiesībām cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs esam īpaši interesējamies arī par eh, tiesībām uz pārtiku, un tas atbilst mūsu tūkstošgadus attīstības mērķiem. Turklāt, domā, aktīvi darbosimies arī pie cilvēku tiesībām eh, iekšzemes bēgļu tiesību jomā, kas atšķirībā no bēgļiem netiek adekvāti aizsargāti ar starptautiskām konvencijām. Tātad mēs izdarīsim savu spiedienu uz šī jautājuma risināšanu. Otrs komentārs, ko gribētu teikt ir tas, ka Eiropas Savienības atbalsts tiks nodrošināts uh, to ziņojumu pieņemšanai plenāra sesijās, kas uh, no, nodrošina pārskatu par iepriekšējo darbību. Tas ir ļoti svarīgs lēmums, tā ir darbība, kas jau īstenot, un šeit uh, valstis, par kurām, šie, par kurām šie pārskati tiek sagatavot, var parādīt, ka viņas ir uzlabojušas savu cilvēktiesību aizsardzības situāciju. Un tajā pašā laikā uh, dalību valstis var izvēlēties arī pieprasīt starptautisku palīdzību eh, saistību izpildē. Komisija turpinās būt ļoti atklāta ar partneriem, apspriežot šos jautājumus un apspriežot veidus, kā atbalstīt rekomendāciju īstenošanu, eh, pārskatot izteikto rekomendāciju īstenošanu kā jau Spānijas prezidentūra uztvēra, ļoti svarīgi ir tas, lai šī procesa ietekme tie, tiek nodrošināti pārskatāmā kārtā. Un Eiropas Savienības eh, klātbūtni var labi redzēt, jo akt, akt, efektīvi varam darboties tikai tad, ja paši ar savu piemēru rādīsim eh, viņiem, kā jā, rādīsim šīm citām valstīm, kā jārīkojas. Liels paldies! Un tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Pirmā laima Lūcija Andrikiena, Tautas partijas grupas vārdā, divām minūtēm. Paldies, paldies, priekšsēdētāji, kungs, komisārs, kundze. Uh, Padoms pārstāv kungs, es augstu vērtēju to, ka Eiropas parlaments ir apņēmies pieņemt rezolūciju par gaidāmo Ženēvas konferenci. Tāpat es augstu vērtēju to, ka Eiropas parlaments eh, uz šo samitu sūtīs savu delegāciju mūsu padomei iesniegtās um, uh, rekomendācijas parasti ir mērķēts uz to, lai uzlabotu cilvēktiesību padomas darbu un uh, piešķirt Eiropas Savienībai tajā lielāku lomu. 13. Uh, sanāksme notiks 2010. gadā, tajā norisināsies augsta līmeņa diskusijas un apspriedes ar valstu valdību vadītājiem un uh, organizāciju pārstāvjiem. Tur tiks runāts par to, kā globālā finanses finanšu krīze ietekmē cilvēktiesību situāciju visā pasaulē un tāpat tiks apspriest arī citi būtiski temati. Mēs augstu vērtējām to, ko ir darījuši mūsu, ko ir darījuši mūsu ASV partneri. Protams, viss nav izdarīts nevainojami. Ir, uh, jāuzlabo e, situācija, nedrīkst e, apdraudēt cilvēktiesību padomas darbību un kaut kādā veidā apšaubīt tās pieņemto lēmumu pareizību. Uh, Mums jādomā par to, eh, ka eh, pasaulē var pieaugt eh, to valstu skaits, kurās ir tiek pārkāptas cilvēktiesības, un diemžēl ir valsts, kas ir pārstāvēts arī cilvēktiesību padomē, kas joprojām pārkāp cilvēktiesības. Es Vēlējos pateikt, ka cilvēktiesība padomes uh, gods šeit tiek likts uz spēles, uz spēles tiek likta tās uzticamība, tādēļ mums uh, vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai kaut ko uzlabotu. Liels paldies! Turpin priekšsēdētājs ir Hovita kungs uz divām minūtēm. Lūdzu, paldies, paldies priekšsēdētāji kungs! Es sākumā vēlējos augstu uzteikt Eiropas parlamenta iesaisti cilvēktiesību jautājumos. Tiek arī uh, radītas jaunas struktūras un jauni dienesti, lai kaut ko beidzot sāku darīt. Un mēs uh, ar. Uh, saviem pārstāvjiem eh, veidojam nevienu dialogu, bet arī sadarbojamies ar trešajām valstīm, lai varētu veicināt cilvēktiesību ievērošanu visā pasaulē, nevien Eiropas Savienībā. Es esmu lepns par to, ka Eiropa ir čempiona šajā jomā cilvēktiesību ievērošanā. Šodien tas vainagojas ar rezolūciju, un es domāju, tādā veidā mēs varēsim arī būt čempioni eh, cilvēktiesību padoms reformēšanā. Uh, Protams, mēs, eh, mēs kritizējām eh, tos trūkumus, ko savā darbā pieļauj cilvēktiesība tiesa. Mēs Eh, ceļamies sešos no rīta, lai varētu kritizēt to, kas notiek, kas notiek, piemēram, Šrilankā, kur kājām tiek bradāts cilvēku tiesības, un, protams, cilvēku tiesību padomei vajadzētu cīnīties pret cilvēku tiesību pārkopumiem pilnīgi visur, kur vien tie rodas. Parlaments piekrīt daudziem principiem, ko minēja Spānijas prezidentūra, ir nepieciešams padomu reformēt arī turpmāk, un es sveicu arī Andrikienas kundzi par viņas teiktajiem vārdiem, proti mums jāņem vērā, kas notiek īrā, Irānā un tur eh, joprojām notiek atomu izmēģinājumi un mēs to nedrīkstam pieļaut. Priekšsēdētāji kungs jāņem vērā, ka mums ir ar norādošu un apkaunojušu pirkstu jānorāda uz cilvēktiesību pārkāpojumiem. Tādēļ ir ļoti labi, ka mēs tiekamies um, martā, 18. martā. Tur uh, būs piedāvāts pētījuma rezultāti par uh, slepenajām aizturēšanām. Protams, mēs uh, nevaram apgāst kritiku, kas ir pausta, bet tā ir noteikti jāņem vērā, lai uh, kaut kādā veidā racionalizētu savu darbību. Liels paldos, paldies, liels paldies Hovita kungam. Uh, un Očilan kundze uz pusotru minūtu lūdzu. Lugupeetud komisjoni ja... Priekšstādātāja kungs. Uh, Eiropadoms priekšsēdētāja kungs uh, komisāras kundze. Mēs liberāļi vēlamies būt redzami nākošajā 13. ANO cilvēku tiesību komitejas uh, sēdē. Mēs esam līdzautori šajā rezolūcijā un es gribu norādīt uz 9. un 13. punktu par Irānu. Mums uh, liberāļiem ir nepieņemami, ka padome nevar vai vienkārši negrib reaģēt uz uh, cilvēku tiesību krīzi uh, Afganistānā, Jemenā, Irākā, Gvinējā. Cilvēku tiesību padome pārstāv visas uh, atzītās valstis pasaulē, un tā ir jārīkojas uh, attiecībā uz cilvēktiesību situāciju visās dalību valstīs. Padomas lēnā darbība liecina par šīs organizācijas vājumu un nespējas pildīt savus pienākumus. To skaidri ilustrē arī Irānas kandidatūra maija vēlēšanās. Un ņemot vērā teokrātiskos režīmus, kāds ir šai valstī, ir, šī doma ir pilnīgi absurda, ņemot vērā masu demonstrācijas apsp apspiešanu ar eh, tādu mašinēriju, kāda pastāvēja eh, šajā valstī apspiežot eh, apspiežot eh, masu demonstrācijas, un es aicinu augsto pārstāvu viņam pozīciju un īstenot spiedienu. Paldies, nākošais runātājs Hautalā uz pusotru minūti. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Eh, tā ir lieliski iespēja šeit stiprināt starptautiskās sabiedrības reakciju cilvēktiesību jautājumos. Gan padoma un komisija var sniegt savu debumu šeit, un es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi Eiropas Savienībai ja uzsvērt šo jautājumu. Un Goldstone ziņojums par Gāzes konfliktu, par starptautiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem ir ticis apspriests eh, dalībvalstu vidū, un mēs gribētu dzirdēt konkrēti, kāda ir katra dalībvalsts pozīcija saistībā ar šo ļoti svarīgo ziņojumu. Kurš tad ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, kā uh, eh, tā valsts, kas ir pārkāpusi starptautiskās eh, humanās tiesības eh, stātos tiesas priekšā. Kā jau tik sacīts, šis jautājums ir jāatrisina, un Eiropai ir jāpieliek vairāk pūliņu nekā iepriekš, lai cīnītos pret šādu veidu darbībām. Un eh, mēs Eiropas Savienības dalībvalstis Eh, pašas esam bijušas vainojamas par līdzīgu veidu pārkāpumiem pagātnē. Un šobrīd mums ir iespēja uzsvērt to, ka starptautiskā krimināla tiesa ir ar lielu nozīmi un mums ir jāstrādā, lai šos jautājumus atrisināts. Nākošais runātājs Čāls Tānoks. ANO cilvēktiesību padomē ir patiešām svarīgi mērķi, bet ir eh, kompromitēti daudzi mm, eh, tās eh, locekļi, piemēram, Saudārābija, Kuba, Nikaragva, Gobona un citas. Un Irāna arī šeit ir kaut kāds potenciālais kandidāts. Un šai iestādē vai šai institūcijai nav tādas morālas autoritātes, uh, tomēr tā joprojām dara kaut ko labu, piemēram, cil, eh, bērnu tiesību labā un pārtikas, ar, saistībā ar pārtikas nodrošināšanu. Bet, ja mēs runājam par Izraelu, tad šeit cilvēktiesības netiek ievērotas. Parlamenta rezolūcija norāda, ka 13. sesijas laikā. Uh, tika runāts par uh, nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, Gvinējā, Afganistānā un citur, atsaucās arī uz CIP un mums būtu uh, divreiz jāpadomā, pirms mēs uzbrukam saviem sabiedrotajiem ASV, kas ir uzņēmušies lielu atbildības slogu uh, par drošību Eiropas Savienībā. Paldies! Tagad vārds tiek do, dots Sinklēra kungam. Komisija stingri norāda mūsu cilvēku tiesības, bet. Uh, man jāsaka, ka Lisabonas līgums ir tikai ēna no Magnas kartes. Eiropas Savienība nav spēcīgs spēlētājs cilvēktiesību jomā. Uh, bieži mēģina izvērtēt citus, tomēr mums būtu kritiski jāpaskatās pašiem uz sevi, jo ir dziļi ironiski tas, ka Eiropas Savienība aizstāv Kašmīras iedzīvotāju tiesības, uh, un uh, gaida, kad notiks referendums par pašnoteikšanās tiesībām, uh, kā tas tika apsolīts 47. gadā, bet tajā pašā lakā komisija vēlas atņemt dalību valstīm kompetenci nopietnās politikas uh, jomās ar Lisabonas līguma palīdzību. Uh, Un šeit es atgriežos pie referenduma e, jautājuma, ko nu, apsolīja Britu vēlētājiem, kas nekad arī nenotika. Tieši tāpēc, priekšsēdētāji, es gribu teikt, ka mani vēlētāji arī vēlas izmantot savas pašnoteikšanās tiesības, tāpat kā Kašmirs iedzīvotāji. Tagad vārds savu Franks kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šī ir lieliska iespēja, lai apstiprinātu cilvēktiesību universalitāti un e, nedalāmību ar rezolūciju, kas tiks pieņemta rīt. Parlaments jau vairākas reizes ir apstiprinājis gan ar gadu pārskatu par cilvēktiesībām pasaulē, gan ar dažādām rezolūcijām, eh, kā jau mēs to nesen darījām Irānas gadījumā savu pozīciju. Daži kolēģi atsaucās e, uz paradoksu, ka at atsevišķas valstis, kurām ir ļoti slikts eh, cilvēktiesību reģistrs, eh, vēlas uzraudzīt šīs eh, tiesības. Es domāju, ka Irānas gadījums ir viens no visacīm redzamākā, jā, acīm redzamākajiem. Es domāju, ka tas nav vienīgais. Un, ja tik tiešām E, šāda valsts e, vēlas, e, vēlas uzņemties šādas pienākumus, tai nav pilnīgi nekādas morāls leģitimitātes. Un bez tam priekšsēdētāji, vēl citā struktūrā šajā parlamentā šajā nedēļā mēs apspriedām vienu šī parlamenta deputāta izraidīšanu. Mums ir jāpauž, jāizpauž līdz, e, līdzjūtība bojā gājušā 42 gadu vecā mūrnieka Albaņila Sapato e, mūrnieka e, ģimenei par viņas bojā ejo. Tas notika Kubā. Un Lisardo Sančes, kas bija ļoti tūs sociāldemokrātu garam, norādīja, ka šī nāve no tās varēja izvairīties un E, ka tā ir slepkavība ar e, juridisku attaisnojumu. Un es, e, priekšsēdētāji, gribu uzdot jautājumu, vai jūs uzskatāt, ka no ētiskas un demokrātiskas perspektīvas, saskaroties ar, ar šādiem faktiem kā sapatas kunga dāvē, ir iespējams veidot uzlabot eh, attiecības starp Eiropas Savienību un Kubu un pielikt, eh, pie, piešķirt tām plašāku redzējumu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, nākošais runātājs. Eh, Pirms es dodu vārdu nākošajam, es vēlos sveikt staršibīskapu Jorge Ortika kurš mūs apmeklē no Portugāles sinodes. Esiet sveicināts mūsu vidū. Monsignor. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai izteikt savu līdzjūtību Portugāles, ir tīpaši Madeiras tautai, kuru skāra pēdējo dienu.